uz pilnas tiesības piedalīties parlamenta sēdēs un, un organos saskaņā ar reglamentu. 12. janvārī 2017. gadā juridisko lietu komisija ir pārbaudījusi Aleks Maiers un Timo Valken e, pilnvaras un e, mandātus, kas, kas e, stājas spēkā 15. un 14. no